ar Valkarsels izsokunga ziņojumu. Vēl pāris sekundes jums laikā, ieņemt vietas. Šeit ir paredzēts personāla balsojums. Kolēģi Dārtmut. Lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, vēlētos noskaidrot, vai drīkst sveikt uh, bijušo komisijas priekšsēdētāju Barozu kungu par uh, saņemto uh, amatu Bar Goldman Sachs bankā. Also... Un paust bažas ka viņa pensija, kā bijušajam komisijas priekšsēdētājam, acīm redzot, nav pietiekami liela. Vai es varēju šādi izteikties, eh, priekšsēdētāji kungs? Also zum ersten Pirmkārt, eh, par jūsu eh, jautājumu es šādu. Otrakārt, nu, tieši priekš tā ir paredzēti noteikumi. Un ķeramies klāt pie balsošanas. Sākam personāla balsojumu. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mihailovas ziņojums. Arī šeit ir viens balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Zalba Bidegan un Gerbrandi ziņojums. Par, personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Cvifkas ziņojums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Hautalas ziņojums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Lebretona ziņojums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vinklera ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Zāba Bideganas ziņojums. Personā balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Šoltes ziņojums. Kur ir trīs ziņojumi Šoltes kungam. Viņš vēlas izteikties, lūdzu. Herr kolēģi Šoltis. Šoltis kungs, lūdzu. Uh, Spoštovani predsedujoči, uh, dragi. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Pirms balsošanas par revizijas palātu locekļu iecelšanu vēlos minēt divas svarīgas lietas. Pirmkārt, 256. pantā līgumā ir noteikts, ka padome kopā ar Eiropas parlamentu lemj par iecelšanu amatā eh, no dalību valstīm izvirzītajiem kandidātiem. Līdz ar to parlamentam it kā ir paredzēta tikai konsultatīva loma, bet tas nenozīmē, ka eh, padomē ir jāņem vērā parlamenta eh, paustais viedoklis, kā tas jau vairāk kārt ir noticis. Un tā tas paliks spēkā arī nākotnē. Ja tā nebūs eh, un padome neņems vērā parlamentu viedokli, tad es nesaprotu, kāpēc vispār šāda procedūra nu, vajadzīga. Uh, Mums ir jācenšas nodrošināt labu sadarbību nākotnē. Otrakārt, iecelšana amatā. Šeit ir tikai vīriešu kandidāti. Parlaments tik bieži sūdzas par eh, līdzsvara trūkumu starp eh, dzimumiem. Un turpmāk parlaments ļoti nopietni virzīs šo jautājumu. Tāpat vēlos eh, jūs informēt Ir tikai četri locekļi revīzijas palātā, kas ir sievietes, un ja tas tā turpināsies, tad līdzsvara jautājums kļūs aizvien asāks. Parlaments savulaik eh, Junker kungam, kā amata kandidātam uz eh, komisijas priekšsēdētāja amatu, minēja, ka dzimumu līdzsvaru jautājums ir ļoti aktuāls. Ir pienācis laiks uzstāt uz šo standartu īstenošanas. Paldies! Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Es folgen nun insgesamt drei. Tad eh, trīs ziņojumi personāla balsojumā. Visi. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs nevis eh, personāla balsojums, bet eh, slēptais balsojums. Sākam ar balsojumu par Lazaru Stavro Lazarovu. Eh, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk aizklātais balsojums par Joao Figueiredo. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk aizklātais balsojums par Leo Brinkatu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Gelint. Noraidīts. Wir kommen nun zum Bericht Lange. Ich stelle hiermit fest, dass der... Un tagad uh, äh, Langas kunga ziņojums, statistiskā tiesība zārdzes, uh, äh, Kapels kunga ziņojums, kas par... Dagegen. Kas pret? Äh, ir jāpārbauda elektroniski, nevarēja skaidri saprast. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotā, astoties eh, par pret. Atturas norēdīts. Desmitais par pret. Atturas Noraidīts. Devītais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tagad komisijas priešlikums ar grozījumiem par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un galīgais balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Langena ziņojums ceturtais punkts par pret atturs pieņemts sestais par pret atturs noraidīts. 22. punkts, pirmais grozījums par balsojam elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. punkts par pret atturas pieņemts. 24. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 30. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 31. punkts par pret atturas pieņemts. 44. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 48. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņems trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 51. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 53. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 54. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 55. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 57. punkts par pret atturas pieņemts. 58. personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. par pret atturas. Pieņemts. 66. par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. 69. punkts par pret atturas pieņemts. 70. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts pieņemts. Apsvērums G par pret atturas pieņemts. Un galīgais e, balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Gīreka kunga ziņojums, devītais punkts. kas par pret atturas pieņemts. S un D e, frakcija nevar redzēt e, īsti, par ko jūs balsojat. 23. E, pa, personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 3. pirmais personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 39. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts. 41. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 45. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalstojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 48. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts 55. par pret atturas pieņemts. 56. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 69. punkts par pret atturas pieņemts. 92. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 98. par, pret, atturas pieņemts, apsvērums kā par, pret, atturas pieņemts, apsvērums T par, pret, atturas pieņemts, apsvērums V divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Un par visu rezolūciju ar grozījumiem kopumā personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Fonštorks kundze lūdzu. Klopfen Sie mal dran, bitte. Ich glaube, das an. Lūdzu, pamēģiniet eh, vēlreiz. Šķiet, ka mikrofons ir ieslēgts. Klopfen Sie mal dran, ich glaube, das an. Jetzt. Jā, tagad ir kārtībā. Priekšsēdētāji, es ilgi gaidīju vienu punktu un gribēju pajautāt, Jūs sacījāt, ka ir problēma noskaidrot vairākumu, jo S&D frakcija īsti neparādīja, ko, e, par ko viņi balso. Vai tad tur nevajadzēja pārbaudīt? Frau Kollegin von Storch, ich habe nicht. Kolēģis kundze, es neteicu, ka man ir grūtības. Es tikai teicu, ka katram kolēģim ir skaidri jānorāda sava nostāja. Un tālāk, Māto kungs ziņojums, personāla balstojums, sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Breso ziņojums, septītais punkts, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. mutiskais eh, grozījums no Breso kundzes. Lūdzu, kolēģi. Grazie, pre... Paldies, priekšsādātāji. Mutiskais grozījums nosaka atbalstu koordinācijai, A koordināciju alpu atbalsta pasākumiem. Jā, paldies. Vai kāds ir pret šo te mutisko grozījumu? Tādā gadījumā balsojam, kas par pret atturs pieņemts ar grozījumu. Pirmais grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais. Personāla balsojums sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. divās daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, pa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam personāla balsojumā par visu rezolūciju kopumā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Korāla kunga ziņojums otrais divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas noraidīts. Trešais divās, da, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais punkts ar mutisku grozījumu no Korāla kunga. Lūdzu. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pārcelt uh, Mm, iepazīties ar mm, šo mm, mutisko grozījumu, ko varat skatīt savās planšetēs pašās beigās. Davon habe ich jetzt auch Kenntnis genommen. Gibt hm? es Einwände? Vai ir kādi iebildumi? Nav. Ba tad balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais punkts trīs daļās. Pirmā daļa par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa par? pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Septītais punkts par, pret, atturas, pieņemts. 11. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 12. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 13. punkts, oriģināla teksts ar mutisko grozījumu no Korāo kunga. You, like Paldies, priekšsādātāji. Jūs varat iepazīties ar uh, šo mm, uh, mutisko grozījumu uz balsošanas sarakstas beigās. Ja vēlaties, var to nolasīt. Vai ir kādi uh, iebildumi? Nē. Tad balsojam par, pret, atturas. Pieņemts. 14. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 15. Mutiskais grozījums. Kurš jums, acīm redzot, arī ir pieejams? Korāukungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mutiskais grozījums attiecas uz balsojumu pa daļām, kur tiek eh, papildināts teksts ar vārdu particularly, it īpaši. Un pašu grozījumu pilnībā varat atrast balsošanas saraksta noslēgumā, bet ja gribat, varu nora, nolasīt to visu. Ja gribat, lai es to nolasu. Priekšsēdētājs, paldies, paldies, Koraukungs, vai ir kādi iebildumi? Neredzu tādus, tādēļ balsojam par grozījumu ar mutisko grozījumu. Tā tad ar mutisko grozījumu. Divās daļās vairs nav nepieciešams balsot, tāpēc jābalso par grozījumu tekstu kopumā ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. trīs daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 26. par. Labi, pārbaudām trešo daļu 24. punktā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 26. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 32 ar mutisku grozījumu no Korāo kunga. You know... Jūs jau, es domāju, zināt, ko es jums sacīšu. Es vēlētos uh, mutisko grozījumu šeit uh, papildināt. Jūs to varat atrast balsošanas saraksts noslēgumā. Vielen Dank, Herr Kollege Korau. Paldies Koraukungam. Vai kāds iebilst? Nē. Tad balsojam. Divās daļās. Pirmā daļa kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. 33. trijās daļās. Pirmā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par? Pret atturas noraidīts. 35. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējais dosjē Ždanokas un Blinkavičūtas kundze nu, ziņojums eh, trīs, eh, trešais punkts, pirmā daļa par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, trešā daļa par. Vēlties pārbaudīt otro daļu. Labi, sākam balsot.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 atturas pieņemts. Pārbaudam ceturto daļu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tāda sastais punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret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 Pieņemts. 20. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. divās daļās. Pirmā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. 23. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret atturas noraidīts. 24. divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Fonštoršs kundze, jūs nebalsojāt. 26. tālāk, kurš par, pret, atturas pārbaudam elektroniski. Nē, es atvainojos, šis bija eh, punkts, kur bija personāla balsojums tā vai tā paredzēts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. trīs daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 31. astoņās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos eh, par oriģinālu teksts eh, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais Sastāvdaļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Astotdaļa par, pret, atturas, pieņemts. 33. punkts, 3 daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret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 Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. kurš par, pret, Atturas. Noraidīts. 41. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. Četrās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. divās daļās. Pirmā daļa par? Pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 49. trīs daļās, pirmā daļa personā balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 50. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 51. divās daļās pirmā daļa par? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Atturas pieņemts. 52. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 54. trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas noraidīts. 55. divās daļās. Pārbaudīt trešo daļu 54. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 55. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 56. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 59. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 60. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 61. kurš par, pret, atturas. Pieņemts. 63. trīs daļās pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 65. kurš par, pret, atturas noraidīts. 66. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 67. kurš par? Pret? atturas noraidīts. Apsvērums A divās daļās. Pirmā daļa A, par, pret, atturas pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums C trīs daļās. Pirmā daļa kurš par, pret, atturas pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums E divās daļās, abu personāla balsojumā. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums G, kurš par? Pret atturas pieņemts. Apsvērums H, kurš par? Pret atturas noraidīts. Apsvērums I divās daļās. Pirmā daļa par? Pret atturas pieņemts. Otra daļa par? Pret atturas noraidīts. Apsvērums kā trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums M par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums Pārbaudīt. Pārbaudām M apsvērumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos par kļūdu. Apsvērums Q pir, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas. To vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums S divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums T, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums V trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums AB divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otra daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums AF personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums AG divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums AI, kurš par pret atturas. Šeit ir grūti saprast, pārbaudam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirms ķeramies pie balsojuma par rezolūciju kopumā un kamēr visi vēl seko līdz, es aicinu ietaupīto laiku, lai ātri atstātu zāli, ja nevēlaties klausīties eh, balsojuma skaidrojumā. Tā būtu cieņas izrādīšana tiem kolēģiem, kas eh, paliek. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Nevelciet vēl ārā balsošanas kartītes. Tagad balsojums. Eh, beidzam balsot. Pieņemts. Immer wieder die Stimmkarte rausziehen, bevor ich schließe, dann ist die er Stimme nämlich weg. Dāmas un kungi, ķeramies pie balsojuma skaidrojumiem. Jūs jau zinat, ka priekšsēdētāja kungs deputātam Korvinam Mike ir lietas piedalīties eh, balsojuma skaidrojumos. Viņam bija tiesības balsot.